delegācijā uz parlamentāro asamblēju Eiro Latīņamerikas attiecībām. Tadeuš Čimanski vairs nav pilntiesīgs loceklis. Tāpat arī saņēmusi esmu no padomes pirmā lasījuma nostāju un e, komisijas priekšlikumu. Visi šie dokumenti tiks izpaz, izziņoti nākamās sanāksmes sākumā un tiks nodoti parlamentam, lai parlaments sagatavo savu nostāju. Tātad, sākot no rītdienas, sāks termiņš, kas paredzēts parlamentam šo dokumentu apspriešanai. Tā ir Tā ir padomas nostāja attiecībā uz uh, regulu 1290 šķāsvī 2005 un regulu 1234 šķāsvī 2007, kas attiecas uz pārtikas izdalīšanu visnabadzīgākajiem Eiropas Savienībā. Un līdz ar to tālāk pārējiem pie balsu skaidrojumiem.